Pan Przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Lūdzu, apsēdieties. Tagad ir ļoti svarīgs brīdis. Dargie kolēģi, dāmas un kungi, cienījamie vieci, septīto reizi rītā tiks atzīmēta 11. martā uh, Eiropas upuru die, terorisma upuru diena, un tā ir veltīta vairāk nekā 5000 terorisma upuru. Teroristi cīnās pret civiliedzīvotājiem, viņi mūs skar tajās vietās, kur cilvēkiem vajadzētu justies drošiem. Tas ir apkaunojoši, tas eh, mums sagādā vilšanos tas ir tāpēc, tieši tā iemesla dēļ terorismu nekad nevar attaisnot. Mēs, Eiropieši, esam spēc stipri un vienoti. Neviena krimināla organizācija nespēs vājināt mūsu pārliecību par tām vērtībām, uz kurām mēs esam dibinājuši savu kopību. Tāpēc ievērosim tagad klusumu brīdi, pieminot terorismu upurus.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 rakstveida deklarācijas. Pirmo ir iesniedzis Mārks Tarabella, Paskals Kanfīns, Reģina Bastos, Marija Kristīna Veržā un Renāta Vēbera. Tas attiecās uz eh, Eiropas statusu